ir politiski ļoti nozīmīgs pasākums, eh, eh, kaut kas pavisam cits, kā tas, ko mēs eh, ikdienā darām Eiropā. Liels paldies, referent kungs. Turpin priekšstādātāja līdz ar to esam noslēguši debates. Balsošana norisināsies rīt pulksten 12. Tagad pārējiem pienākuša darba kārtības punkta. Un tas ir komisijas paziņojums. Jauna SVF izpildirektora izraudzīšanās process un Eirozonas ārējā pārstāvība. Mēs sāksim ar paziņojumu no Rēna kunga komisāra puses, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, paldies par jūsu ļoti aktuālajiem jautājumiem. Komisija augstu vērtē Starptautiskā valūtas fonda izpild uh, padomis lēmumu šī gada 21. maijā. Tajā ir izk izklāstīts izraudzīšanās process jaunajam SVF izpildu direktoram. Komisija uzskata, ka šim procesam jābūt ir atklātam, caurskatāmam, pamatojoties uz kandidātu nopelniem. Tas ļaus visiem kandidātiem no visām Startautiskā valūtas fonda valstīm piedalīties šajā konkursā, apzinoties, ka tiek ņemti vērā visi svarīgie aspekti. Eiropas Savienības dalība valstis vienojas par to, ka tās atbalstīs visa augstāk kvalificēto kandidātu, lai tas varētu izpildīt pret viņu ļoti iz, augstās iz, izvirzītās prasības. Šim kandidātam būs jāspēj pierādīt viņa spējas, izvērst sārunas un jāpierāda arī savas zināšanas eh, starptautiskās finanšu un monetārajās lietās. Komisija atbalsta šo vienošanos. Komisija pilnīgi atbalsta ministrs Kristīnas Lagārdas kandidatūru. Viņa ir pieredzējusi kandidātu un arī ieguvusi starptautiskās sabiedrības atbalstu. Viņai ir ne tikai uzticama zināšanas par Eiropas um, ekonomiku un uh, lēmumu pieņemšanas procesu, kas ir svarīgi šajos laikos, bet viņa arī ir liela pieredze vispasaules ekonomikas uh, apritē, piemēram, tad, kad viņa vadīja G20 sanāksmes. Un uh, pēdējā sanāksmē Seulā Korejā tika pieņemts lēmums samazināt Eiropas pārstāvniecību SVF uh, birojā par divām vietām. Tā, lai atainotu jaunatīstības valstu ekonomikas izaugsmi. Tas ir saistīts ar uh, vispārējo reformu starptautiskā valūtas fondā. Tomēr uh, tā nebūtu cieši jāsaist ar izpildu direktoru izraudzīšanu. Eiropas uh, un dalībvalstu interesēs ir soli pa solim virzīties uh, uz vienas pārstāv, viena pā, vienu pārstāvi Startautiskajā valūtas fondā. Priekšstādētāji, ko tā tie ir deputāti, kā jūs zināt, es stingri iestājos par Eiropas ekonomikas pārvaldības reformas īstenošanu. Lai to panāktu, es eh, vēlos izmantot Žanu Monē pārbaudīto metodi. Soli pa solim mainot eh, mi, lielākiem mazākiem soļiem, mijoties savā starpā. Vispirms eh, noslēgsim mūsu iekšējās pārvaldības reformu, īstenosim to. Tas būs liels solis uz priekšu, kad mēs to būsim īstenojuši. Un pēc tam nodarbosimies ar ārējo pārstāvniecību, un tas būs cits svarīgs solis uz priekšu, kad mēs par to būsim vienojušies un būsim to īstenojuši. Spērsim vienu lielu soli katru brīdi, bet ne vairāks vienlaiks. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā, Eiropas tautas partijas vārdā, Vortmans kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kad iepriekšējais SVF izpildu direktors stājās šajā amatā, uh, atskanēja ļoti daudz jautājumu par to, vai SVF ir aktuāla organizācija un par to, kā īsti tā darbojas. Pa šo laiku mūsu viedoklis par šo organizāciju ir mainījies. Krīzes apstākļos mēs sapratām, cik ļoti cieši saistīti esam savā starpā. Krīzes laikā mēs pieradām vērsties cits pie cita pēc palīdzības, un mēs sapratām, cik ļoti būtiska loma un pieredze ir SVF mums visiem Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Tā ir būtiska organizācija, un ir ļoti svarīgi, lai tuvāko gadu laikā SVF arī turpinātu spēlēt vienu no svarīgākajām lomām pasaules pārvaldībā, tā, lai mums būtu lielāka finanšu stabilitāte visā pasaulē. Eiro krīzes laikā esam guvuši ļoti daudz pieredzes, daļa no tās ļoti sāpīgi, diemžēl. Komisāra kungs jau pieminēja ļoti daudz svarīgus aspektu. Šodien mēs runājam par kandidātu izpildu direktoru amatam. Komisāram ir taisnība, procedūrai ir jābūt atklātai, taču mēs nedrīkstam slēpt to, ka Eiropā šeit ir lieliska, izcila kandidāta šim amatam. Esmu ļoti gandarīta, ka šodien šajās debatēs parlamentā mēs varam publiski izteikt savu atbalstu šai kandidātei. Krīzes laikā ir ļoti būtiski uh, lai būtu šāds cilvēks. Šī sieviete ir ļoti piemērota šim amatam, jo viņai ir lieliska izglītība un pieredze. Es domāju, ka arī tas, ka viņa ir sieviete, varētu palīdzēt šajā situācijā. Un viņai, protams, arī izcila profesionālā pieredze. Lagardas kundze ir strādājusi gan Eiropā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir liela pieredze daudz uh, starptautisku uzņēmumu pārvaldībā. Uh, Un es esmu ļoti gandarīta, ka mēs iesakam Lagardas kundzi kā kandidāti izpildirektoru samatam. Paldies, Vortmans Kols kundze. Beres kundze, jums ir četras minūtes, un jūs runāsiet socialistu un demokrātu vārdā. Paldies, priekšādātājs kundze, godātājs komisāra kungs. Pēc būtības es e, nezinu, kādēļ jūs vēlējāties izteikt šo te komisijas paziņojumu. Es noklausījos tajā secinājumos, jūs teicāt, ka pamatos šodien mūs mēs esam mobilizējušies, ir nepieciešams nu, eh, mainīt ekonomisko pārvaldību, bet e, eirozonas ārējās pārstāvības jautājums tikšot risināts vēlāk. Es, diemžēl, jums nevaru piekrist. Es uzskatu, ka viena no lielākajām grūtībām un problēmām Eiropas Savienībā šodien ir tieši e, eirozonas ārējās pārstāvības problēma. Šie te naudu kari, valūtu kari varētu noslaucīt visus tos centienus, ko mēs mēģinām panākt šeit Eiropas Savienībā, ieviešot taupības pasākums, kad cilvēki ļoti, cilvēkiem tiešām jāsavijoš jostas. Mēs nevaram visu prasīt šeit, lai cilvēki upurē daudz ko iekšienē, un tad īpat laikā ārpusē neko nedarīt mēs nevaram pamest novārtā eiro, eh, kā tas darbojas visā pasaulē. Es domāju, ka mūsu cīņa nevar būt vērsta tikai uz iekšienu. Ir jāstrādā ar zārpus. Es zinu, ka jūs pienākums ļoti grūts šobrīd. Eiropas parlaments jau daudzus gadus ir atbalstījis domu par to, ka mums ir nepieciešama šī eirozonas ārējā pārstāvība labāk nekā līdz šim, eh, piemēram, SVF Tad, kad Dominiks Strauskāns tika iecelts par SVF izpildirektoru, par atbildīgo personu, tātad konteksts bija pavisam savādāks, ļoti atšķirīgs no šī brīža. Viņš pats teica, ka varbūt viņš bija uz pēdējais Eiropietis SVF eh, priekšgalā, jo mainās visu laiku šie te izpildirektori. Taču situācija būtiski mainījusies. Eh, SVF darbība šobrīd īpaši svarīga ir tieši Eiropā. Un tad, kad SVF iejaucas un palīdz, eh, tad tas ir galvenokārt vērsts uz Eiropas valstīm. Amerika, palīdzība Amerikas valstīm, Amerikas bankām neti, nevar tikt sniegta no SVF puses un arī par to ir jādiskutē SVF kompleksā. Šīs, šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, daudz sarežģītāk nekā par uh, diskusijas par kaut kādām personālijām, kas varētu būt kandidāti. Protams, ka Eiropa grupai būtu jāpārstāv sevi vienā no šīm te lielajām iestādēm, taču ne tikai tas. Uh, Jautājums ir par to, kādu politiku mēs gribam ieviest starptautiskajā arēnā, kāds ir Eiropas mandāts šajā starptautiskajās spēlēs. Mums jāņem vērā arī mūsu iekšējie centieni, jāņem vērā dažādie tirgi, kas pastāv ārpus Eiropas Savienības un ka tie ietekmē mūsu iekšējo tautsēmniecību. Jādomā par investīcijām, par spekulāciju, par nodarbinātību. Uh, Mēs uzskatām, eh, lai arī kas būtu šīs jaunās SVF izpildirektors, es domāju, ka viņam būs priekšā ļoti liels uzdevums. Uzdevums būs ne nonivilēt tos centienus, kurus panāca Dominiks Trauskāns, viņš mazlietiņ pavirzīja šīs sarkanās līnijas, kuras uzspiež Vašingtonu daudzos ekonomikas pārvaldības jautājumos. Ja šie centieni tiks nonivelēti, tad tas būs solis atpakaļ. Uh, ANO sistēmā, es domāju, arī mums ir jādomā par Eiropas pārstāvības jautājumu. E, ja Eiropa piedāvās savu kandidātu ANO ģenerālsekretāru amatam, uh, tad tā būtu ļoti laba mm, lieta. Es domāju, ka tas palīdzēs mums labāk risināt šīs dienas frī, krīzes jautājumus. Paldies, Beres skundzē. Aicināšu Alde grupas vārdā izteikties Šmita kungu. Lūdzu, divas minūtes. Eh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Godātais komisār. Līdz jūnija beigām Mums ir jāieceļ SVF izpildirektors Strauskāna kunga vietā, jo viņš šobrīd tiek tiesāts par ārkārtīgi nopietnu noziegumu, un tas, protams, grauj SVF imidžu. Šo te ļoti vētrēno nedēļu laikā ir ļoti svarīgi, lai starptautiskajam valūtas fondam būtu jauns izpildu direktors. Es uzskatu, ka Lagardes kundze ir ārkārtīgi laba kandidāte, viņu atbalsta daudzas Eiropas Savienības dalību valstis un Eiropas komisija. Es uzskatu, ka mēs nevaram par zēmu novērtēt Eiropas ietekmi šajā organizācijā. Domāju, ka mums ir noteikti jāatcerās. Lisabonas līgums, kurā ir runa par iespēju ievies dažādus pasākums, kas stiprinātu Eiropas pozīciju. Gluži tāpat kā Bereses kundze, arī es uzskatu, ka šie jautājumi ir jāuzdod ļoti skaidri, ir jāreformē starptautiskais valūtas fonds un ir jābūt pārliecinātiem par to, ka e, izpildu direktora amatā nonāks cilvēki, kas ir gatavs reformām. Ir svarīgi, lai Eiropas pārstāvniecība SVF tiktu stiprināta. Jebkurā gadījumā mums ir nepieciešama spēcīga, starptaut, spēcīgs eh, starptautiskais valūtas fonds, kas var rīkoties kā tāds starptautisks banķieris. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība tur uzstātos spēcīgāk un runātu skaidrāk savā vārdā. Paldies! Nākamā runātāja CR pārstāv Svinbornas kundze. Divas minūtes, lūdzu. Šodien nestabilajos ekonomiskos apstākļos ir, svar, ir vēl jau svarīgāk, lai iestādes nodrošinātu finanšu stabilitāti. Un te nu, mums nav jānodarbojas ar simboliskiem politiskiem saukļiem. Startautiskais valūtas fonds nav simboliski, bet reāli strādājoša iestāde, kas nodrošina finanšu tirgu stabilitāti. Uh, un tai ir jāspēj arī paust eh, smagi lēmumi sabiedrībai. Kristīna Lagārda ir laba kandidatūra nevis tāpēc, ka viņa ir eh, Eiropieta, bet tāpēc, ka viņa ir uzrādījusi līderes dotības finanšu krīzes laikā. SVF ir jānodrošina uh, reformas, kas uh, palīdz uzņēmumiem izdzīvot. Uh, Uh, un uh, Magārdas kundze ir pierādījis, ka viņa spēj uh, panākt tādas vienošanās, kas ir progresīvas. Mēs nedrīkstam sevi ierobežot ar pašreizējo situāciju, uzskatīt, ka šī finanšu krīze mums ir kā cietums. Es uzskatu, ka Lagārdas kundzei ir pieredze un spējas vadīt starptautisko valūtas fondu šodienas apstākļos, nodrošinot tā pastāvīgo nozīmi arī nākotnē. Finanšu tirgi neatzīst nacionālās robežas. Tāpēc vēl jau svarīgāk lai ir tas, lai globālās iestādes strādātu, koordinējot nacionālās politikas. Es iestājos par ciešāku politiku koordināciju, par uh, likumdošanas trūkumu aizlāpīšanu, pateicoties šīm iestādēm. Krīze ir uzrādījusi milzīgas atšķirības ekonomikas jomā pat pašas Eiropas Savienības ietvaros. Uh, un ir taču arī valstis ārpus tās. Katru valsti šī, pa, šī krīze ir skārus atšķirīgi, mums ir dažādi pieredze. Viena balss nav tik stipra kā daudzas balss, kas dzied vienbalsīgi. Lielas paldies, turpina priekšstādātāji. Un tagad zaļo grupas vārdā Lamberta kungs lūdzu. Uz divā pus minūtēm lūdzu. Jūs man dzirdāt, jā? Ja? Paldies. Uh, Kolēģi komisārus, es gribētu izteikt četras lietas. Vispirms es gribētu piegri, pievērsties Ola Šmita sacītajam. Es uzskatu, ka ir svarīgi, kad mēs domājam, par to, cik eh, centieni tiek veltīti, eh, cik laika tas pieprasa, lai eh, ievēlētu trešās pakāpes vadītāju kādā uzņēmumā, tad šeit tas, tas process izskatās visnotaļ pavirši kritērijiem ir pilnīgi jābūt skaidriem un nav pieņemams tas, ka katra dalībvalsts izvirza savu kandidātu, apgalvojot, izvirzot dažādas kritērijas. Un runājot par eh, Strauskānu, es uzskatu, ka Eiropa nevar eh, atļauties eh, runāt klusnātā balsī par tās izvirzīto kandidāti. Es gribētu sacīt, ka mūsu interesēs ir rīkoties daudz izteiktāk kopīgākiem spēkiem, iestājoties par mūsu kandidātu. Un otrkārt, Svinbērns kundze un jums, Fariģ kungs, es varētu sacīt, mums ir nepieļaujami turpināt šo ilūziju, ka mēs, Eiropieši, varētu te iestāties par savām interesēm, runājot daudzās balsīs. Jūs gan te pieminējāt, ka ir vēlams runāt daudzās balsīs, bet, ka daudz balss runā vienbalsīgi, bet jūs nepanāksiet šādu harmoniju, jo katrs atbilst pašu vēlētāju priekšā. Tāda ir tā situācija. Un jūs, Faranģ kungs un sver, un jūs, kundze, te pieminējāt apvienoto karalistu un citas valstis, tādas mazas valsts kā manējā, vai jūs varētu pieminēt apvienoto karalistu vai Franci, ja jūs uzskatāt, ka jūs vēl varat. Uh, spēlēt kaut kādu svarīgu lomu globālā līmenī, tad jūs maldāties. Un treškārt, Eiropas Savienības attie attieksme ekonomiskas krīzes apstākļos. Un te es atceros, ka trojkas uh, kontekstā, kad eh, tika secināts, ka patiesībā SVF 80. un 90. gados pauda visloģiskāko viedokli. Un es nesaprotu, kā, kā, kāpēc jūs nesaprotat, ka situācija ir tāda, kā tā ir. Paldies, Lambert kungs, tur, turpina priekšsēdētē. Klūtes kungs uz pusotru minūti. Jā, Rankaš. Paldies, darbie kolēģi. Te jau nav tik daudz runa par personām, bet par ievēlēšanas procedūru. Un, i, e, kas internetā uh, pameklē informāciju par eh, SVF eh, vadītāju ielēšanu, eh, atrod īstenībā tikai vienu atbildi. Prot, kā ASV un Eiropā ir vienojušies par to, kas ieņems kurs galvenos amats. Tas taču ir skandāls. Ekonomiski spēcīgākās, spēcīgākie bloki, kas sadala šo samatu savā starpā, tas ir feudālisms, tam nav sakara ar demokrātiju, mēs to nevaram pieņemt. Mūsu skatījumā Dominika Straskāna atkāpšanās paver uh, eh, lielu iespēju beidzot mainīt šo ievēlēšanas procedūru, nomainot to ar atvērtu, caurskatām uh, procesu, kas ir balstīts uz kvalitāti un kvalifikācijām. Eh, tā, tāda ir prasījuši arī ļoti daudz nevalstiskās organizācijas pēdējā laikā. Un noteicējiem ir jābūt SVF uh, uh, balss vairākumam, kā uh, ne tikai uh, iemaksām SVF budžetā, kas dod priekšroku ekonomiski spēcīgākām valstīm. Uh, tā būtu uh, progresīva SVF reforma, kas pavērtu iespēju arī attīstības valstīm uh, savu pieredzi ieguldīt ESVF darbā. Un gal galā es gribu pasakīt vēl to, ka SVF ir jāuzliek par pienākumu uh, mazināt ekonomiskā līdzsvera trūkumu pasaulē. Paldies uh, Klūtas kungam, Frāžu kungam divas minūtes. Eh, sār, kungs, es skatījos uz šo starptautiskās eh, valodas fonda hārtu, un tur nav nekas pārliecinošs, tur tātad ir eh, finanšu stabilitātes, mazināt eh, līdzsvaru trūkumu, bet problēma ir tāda, ka šī klasiskā klasiskā situācija ir tāda, ka te pastāv tāda devalvācija. SVF ir uzskatāms arī par tādu par kā politisko eksperimentu, un, un Strauskāns darīja tieši to. Viņš izmantoja SVF, lai finansētu uh, sagrāvēju pakļauto Eiropas problēmu. Un jūs gribat tagad uh, tālāk risināt šo lietu, apstiprinot uh, Kristīnu Lagārdu, vēl viena Eiropas uh, fanātiķe, kāda, kas uzskata, ka vienkārši var uh, pabalstīt šo Eiropas projektu. Viņi ir pilnīgi nepiemēroti darots iespējas, ka vienkārši Eiropas Savienība pārņem SVF. Tā viņa nolaupa. Un te ir jautājums, ka te izskatās tā, ka visai valstī ir jāatbalsta eiro, Grieķijai turpinot savu lejupslīdi. Bet man šķiet, ka tas patiesībā nav vajadzīgs, jo ne tikai Grieķija uh, iz, izplēna izput. Bet vispār visa Eiropas centrālās bankas uzticamība arī tiks apšaubīta. Pavisam drīz es jūs brīdiņu, jūs nevarat turpināt šādi, uzpērkot paši savus uh, toksiskos parādus. Dažu nedēļu laikā mēs redzēsim, ka pat Eiropas centrālā banka ir, nav maksāt spējīga, tad varbūt jūsu draudzene Lagārdas kundze varētu to izpirkt. Es uzskatu, ka šī izvēle ir pilnīgi garām un starptautiskā sabiedrība tam arī varētu nepiekrist. Paldies! Paldies! Farāža kungs turpina priekšsēdētāju. Tagad pāriesim pie citiem runātājiem manā sarakstā. Lūdzu, Gozais kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es arī izsakos uh, Lulingas kundzes vārdā, vēl vienu kolēģi vārdā. Bet es neizmantošu visu manai runai atvēlēto laiku. Es gribētu tikai atgādināt, kā to darīja arī citi, ka jauna SVF izpildirektora izrunāšanas process ir sācies, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāpauž vienbalstīgi savu nostāju, kur atbalstīt ne tikai dažādās dalībās, bet arī komisiju, un jūs, komisāra kungs, arī paudātam atbalstu. Atskaitot Farāģu kungu, mēs visi šeit parlamentā uzskatām, ka pašreizēji, ka e, līdzinējam līdzsvaram starp e, Eiropu un ASV uh, SVF ir jā, jāpaliek uh, uzturot arī vienošanos saistībā ar Pasaules bankas līdzsvaru. Un šai sakarā ir jāturpina starptautiskās, šīs starptautiskās iestādes reformas, taču vēl ar vienu ir pārāk āgri mainīt šo līdzsvaru, uh, Uh, kas izriet uh, no dažādo dalību valstu līdzdalības. Viena kandidāte Eiropas pārstāvju, kas uh, tiešām varētu sazināties ar visām dalību valstīm, viņai piemīt nepieciešamās īpašības, pieredze, viņas, viņa lieliski runā angliski, viņai ir pieredze starptautiskajā arēnā. Uh, Viņa līdz ar to pilnīgi atbilst SVF izpildirektora amatam. Šim izpildirektoram jārīkojas uh, uz sadarbības pamatiem, jo īpaši laikā, kad šī iestāde ir ļoti lielu ieguldījumu sniegusi pašreizējā situācija. Mūsu savienībā ir jādara viss, kas ir tās svētkos, lai panā, spēkos, lai panāktu Kristīnas Lagārdas ievēlēšanu šajā matā. Paldies! Paldies Gozes kungam. Nākamā runātāja ir šek, runātājs ir Šeklūna kungs. Diemžēl viņa nav šeit zālē, un viņa vietā runās Bereses kundze. Divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, šajās debatēs ir kaut kas paradoxāls. Ja mēs runājam par Pasaules banku un SVF, tad it kā mums šķiet, mēs šeit nostādām šo pozīciju tādu, ka nekas nedrīkstētu mainīties, bet mūsu Eiropiešu interesēs ir šīs daudzpusējās iestādes darbināt. Tās nedarbojas tikai tad, ja mēs veidojam kaut kādus ad hoc lēmumus, pieņemam G20 vai krīzes apstākļos kaut ko risinām. Mums ir tiešām jāizstrādā šo iestāžu attīstības perspektīvu. Steidzamā kārtā ir nepieciešams izvirzīt mūsu kandidātu izpilddirektoru amatam. Mēs, kā Eiropieši, varbūt tādējādi kalpojam kā piemēru. Šis ir viens posms Eirozonas ārējās pārstāvības izveidošanā. Kādēļ tad jūs vēlaties ielikt šajā amatā Eiropiet, ja jūs nevēlaties šo te ārējo Eirozonas pārstāvību? Jūs teicat, ka tas ir jautājums rītdienai. Uh, Mums ir pašiem jābūt piemēram, jābūt konsekventiem un jārāda, kā var šī daudzpusēja organizācija strādāt nākotnē. Mums ir jārunā par SVF lomu pasaules pārvaldībā. Tā ir ļoti būtiska loma ne tikai attiecībā uz Eiropas valstu parādiem un grūtībām. Tā, tas ir ļoti būtisks uzdevums, protams, bet tas nav vienīgais, ar ko SVF nodarbojas. SVF ir jārunā arī par tirgu stabilitāti, par līdzsvara trūkuma koriģēšanu pasaulē, kas radīja šo krīzi. Es domāju, ka tie ir pamat jautājumi, kas saistās ar ekonomisko pārvaldību. E, tas ir daudz plašāks jautājums, nevis viena kaut kāda konkrēta kandidāta aizstāvēšana. Sociālisti šādi skatās uz šiem jautājumiem. Mums ir nepieciešama aktīva loma pasaules arēnā, lai mēs varētu koreģēt tās kļūdas, kas novedušas pie šīs krīzes. Paldies! Lies paldies, Beres kundzei! Lija Rika kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kundze, komisāra kungs, ka e, šiem kolēģi, arī es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs par SVF izpildirektoru izraudzīšanos. Taču cilvēkiem varbūt vēl svarīgāk ir tas, kāda būs jaunā šīs starptautiskās iestādes loma, palīdzot viņiem izkļūt no ļoti sarežģītās ekonomiskās un finanšu krīzes. SVF ir jādemokratizē un ļoti nopietni ir nepieciešams, lai šis fonds palīdzētu attīstīties izglītībai, darba tirgumu. Es domāju, ka ir jārunā par balsošanas tiesībām. Attīstības valstīm jādod lielākas balsošanas tiesības. SVF ir jācīnās pret spekulāciju, kas žņaudz mūsu tautas. Ir jāstabilizē eh, lauksaimniecības tirgus un izēvielu tirgus. Ir jāuzbruk eh, nodokļu paradīzēm, par kurām daudz runājam. Ja mēs runājam par monetāro politiku, tad SVF ir jānāk klajā ar jaunu un lielu projektu, par pasaules sadarbību, pasaules līmeņa sadarbību, nevis ekonomiskajiem kariem un nemitīgu konkurenci. Lūk, šādi SVF darbosies, lai cilvēkiem būtu labāk un nevis nosūks tikai visiem nabadzīgajiem pēdējās asins. Paldies, Lērika kungam. Nākamais runātais Langen kungs, bet man šķiet, ka viņi nav zālē. Tādēļ došu vārdu Tūnu un Hoensteins kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir nepareizi, ka mēs šodien runājam tikai par SVF un tikai šī te skandāla kontekstā, kas apvīja eh, Dominika Strauskānu personu šīs starptautiskās iestādes labā slava šobrīd ir apdraudēta, un tāpat arī Eiropas labā slava. Mums vajadzētu atsvabināties no tādas pārmērīgas tolerances. Domāju, ka tāda mūsu pieeja būtu objektīvāka visam šim skandālam. Bet šobrīd mums ir jārunā par šīs iestādes tēlu, par pareizo imidžu, un tādēļ mums ir jāpiedāvā piemērots kandidāts izpildu direktora amatam. Šim cilvēkam ir jābūt tādam, kas spēja kontrolēt situāciju, tam ir jābūt cienītam cilvēkam. Lagardas kundze tiek uzskatīta uh, kā labākā finanšu ministra 2009. gadā, tā raksta Financial Times. Tādēļ, acīm redzot, nav nekādu šaubu par eh, to, ka šī kandidatūra ir laba un ticama. Mēs dzīvojam ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos, un SVF loma šajos apstākļos ļoti būtiska. Es domāju, ka Eiropeiskai domāšanai tur noteikti ir jābūt pārstāvētai. Ir nepieciešams tāds cilvēks izpildirektora amatā, kas izprot šīs krīzes būtību. Lagardas kundzei ir piemērota pieredze, zināšanas un kompetence, lai viņa tieši par šādu cilvēku kļūtu. Viņai ir ļoti plaša pieredze, ieskaitot arī pieredzi Eiropas Savienībā, un tādēļ viņi vienmēr atcerēsies par Eiropas interesēm. Kristīna Lagarda pati ir teikusi, ka ja viņi iecels izpildirektoru amatā, tad viņi veltīs visus savus spēkus un pūliņus šī darba veikšanai. Es domāju, arī ļoti svarīgi, ka viņa ir sieviete. Paldies! Paldies, Tunis un Hoņšteins kundzei! Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies divi deputāti Pirmais Ferēra kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. SVF izpilddirektora jaunā amata e, ja, izpildītāja izveidošanu mēs nevaram apspriest, ja mēs nerunājam par kapitalistiskās sistēmas pamatu problēmām, kas tikai padziļina krīzi. SVF ir viena no lielākajām iestādēm, kas šo sistēmu balsta, un mums ir jārunā par lielā biznesa ķīviņiem un starp politiķu, e, politiķu ķīviņiem. ķīviņiem. Mums tāpat jārunā arī par starptautiskās e, monetārās sistēmas sistēmas iekšējiem kariem un cīņu starp eh, dažādām valūtām kā dolāru, kurš šobrīd ir galvenais un Eiropas Savienība. Mums ir jārunā par strādājošo un nabadzīgo cilvēku apspiešanu. Mēs nedrīkstam aizmirst sociāldemokrātijas un neoliberālismu cīņu. Visus šos procesus mēs nevaram atdalīt no tā, ka ir nepieciešams pārstruktūrēt parādus eirozonā un akli triekties pretī jaunām interferences formām. E, šai iestādē neapšābām ir koloniāls raksturs kas, un tā apspiež nabadzīgos. Paldies, Sarreras kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāri. Šķiet, ka 21. gadsimts raksturosies ar to, ka notiek nemitīgas cīņas starp politiskās varas un finanšu varas iestādēm. Mūs, mūsu planētas ir tādas valstis, kuras patiesībā pārvalda finanšu iestādes, finanšu struktūras. Šo valstu pilsoņi un iedzīvotāji strādā un cieši un viņu likteni izlemj starptautiskie tirgi. Lagardes kundzes kandidatūras pieminēšana ir ļoti vietā. Mēs varētu teikt, ka tā ir ļoti pieredzējusi kandidāte no Eiropas ar ļoti labu pieredzi, labām iestrādēm, arī finanšu krīzes laikā. Es uzskatu, ka viņa ir ļoti laba Eiropas ekonomikas pārstāve pasaules ekonomiskajā pārvaldībā. Lielas paldies! Paldies, Rubika kungs, lūdzu vēl vienu minūti jums vārds. Jā, tanki. Paldies, priekšsēdus kundze. Lūgtu arī uh, tehniķi salabot man mikrofonu, kas nedarbojas. Vēl sacīt, ka Lagārdas kundzei šis amats Viņi tiešām ir ļoti tam piemērot, viņi ir Francijā pierādījuši, ka viņi saprot tautsamiesības jautājums, ka viņi veicina mazos vidējos uzņēmumus, to attīstību, eh, ka viņa tiešām patur šos cilvēks prātā, un tas arī ir SVF princips eh, - veicināt labklājību kopumā. Mēs varam tikai tad pārdalīt līdzekļus, ja tie tiek kaut kur arī radīti. Tieši tādēļ Eh, starptautiskā valūtas fonda un Pasaules banka reformi ir absolūti prioritāte. Mums jāraugs uz to, lai valsts, kas ir nonākušas finanšu problēmās, saņemt arī attiecīgās konsultācijas, zināšanas, eh, un mēs arī Eiropas Sanībā pieliekam liels pūlis šo problēmu risināšanai. Tagad vārds Figrēdo kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Šī ir debate, kurā izskan galvenie jautājumi. Un e, galvenā problēma starpā ir jāmin starptautiskā kapitālisma problēma. Finanšu tirgi kontrolē mūsu tautsaimniecības, cenšoties diktēt e, tām savus spēles noteikumus, vairot nelīdzsvaru, diskrimināciju, darba ņēmēji tiesības samazinot, sociālus pakalpojumus samazinot, tādējādi palielinot nabadzību un sociālo atstumtību, un proti ne tikai starptautiskajā līmenī, mazāk attīstītās valstīs, bet arī šeit, Eiropas Savienības iekšienē un daudzās no mūsu dalību valstīm. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams, ka Eiropas komisija ieņem skaidru pozīciju, lai toreiz mainītu lai nodokļu paradīzes e, izbeigtu eksistēt un e, arī izlaupīšanu un izmantošanu kopumā. Paldies, Firēdo kundze. E, beigās diskusijas, beigās nodosim, dosim vēlreiz vārdu komisāram Rēna kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, godātie deputāti. Ļaujiet man vispirms pateikties par ļoti saturisku debatu. Es domāju, ka ir plašs konsens parlamentā, nepilnīgs konsens, bet plašs tomēr pār to, kā būtu jāizvēlais eh, nākamais SVF vadītājs. Procesam jābūt caurskatāmam, atvērtam un balstītam uz personas kvalitāti Es saprotu, ka ir plašs, ja ne pilnīgs arī atbalsts Lagārdas kundzes kandidatūrai, kuru arī jau ir es dalībvalsts eh, atbalstījuši un arī komisija. Kā SVF izpildirektoras amatkandidāti. Un vēl trīs lietas gribētu paust, eh, atsaucoties uz debatēs izskanējušo. Pirmkārt, Starptautiskais valodas fonds neapšaubami spēlējis atslēgu vai ļoti izšķirošu uh, uh, lomu kopā ar Eiropas Savienību pārvarot esošo vai bijušo krīzi Eiropā un Dominiks Straskāns, kā uh, Startautiskā valsts fonda izpildirektors ir šeit devis lielu ieguldījumu. Mēs joprojām saskarāmies ar uh, dažu valstu tirgu Uh, nestabilitāti, taču tomēr valstu budžeta krīzi mēs esam spējuši uh, dabūt zem kontrols un Eiropas tautsaimniecību stabilizēt. Darbs to, protams, turpinās uh, un nākamo nedēļu gaitā un ne tikai tātad šajā mēnesī darbs jāturpina, bet atcerēsimies, ka Lehman Brothers salīdzinām katastrofa Eiropā nav atgadīsies un rūpēsimies par to, lai tas arī nākotnē nenotikt. Tas tiešām iedragātu mūsu eh, tautsamniecību izaugsmu un arī darbvietas eh, ļoti apdraudētu. Otrakārt, mūsu sadarbība komisijas starpā, Eiropas centrālas bankas starpā, starptautiskā valsts fonda starpā ir bijusi ļoti veiksmīga. Tas nebūtu nebija pats par sev saprotams Kad mēs sākām eh, krīzi risināt pirms gada, pusotra gada, eh, šis eh, ugunsdzēsē darbs, kad tika sākts. Katrai no šīm trim institūcijām ir sava noteikuma, savu filozofiju, savu neatkarību. Un nebūtu nebija pašsaprotam, ka mēs tik veiksmīgi sadarbosimies risinot šos izaicinājumus Tomēr uzdrošinos sacīt, ka pragmātisks krīzes risināšanas gars ir uh, e, gūs virsroku, un tā arī mēs valsts uh, finanšu krīzes esam varējuši uh, uh, dabūt zem kontrols un atkal uh, sākt ceļu uz ekonomisko atlapšanu. Es domāju, ka mūsu pārstāvniecībai ir arī turpmāk jābūt nozīmīgai. Mūsu pirmais uzdevums ir iekšējās ekonomiskās pārvaldības eh, reformas novest līdz galam, un esmu pārliecināts, ka mēs to varam paspēt vēl šī mēneša laikā, pirms vasaras pārtraukuma. Tas būs ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības ticamībai eh, krīzes laikā kopumā. Pieliksim visus pūliņus, lai šo absolūti nepieciešamo Eiropas ekonomiskās pārvaldības reformu novest līdz veiksmīgam iznākumam. Ilgtermiņā mūsu mēķis ir eirozonas uh, vienot pilnīgi pieeja, bet pat labāk mums ir jātiecas uz e, e, Eiropas dalībvalstu politikas labā koordinācija, kas ir pārstāvīts G20 starptautiskā valodas fondā G8. Esmu redzējis daudz būtisks uzlabojums jau šajā virzienā. Uh, Un tā var sacīt, ka G20 uh, starptautiskā valdes fondā vai G7 atpriekšsēdz pārstāvētās uh, sakrunātājs eh, dalībvalsts uh, darbojas lielā mērā kopsolī. Jā, mums ir iespēja situāciju vēl uzlabot, sadarbību vēl krietni uzlabot, bet tomēr atzīmēsim uh, arī to, ka pat ir labam jābeidz ir iekšējās eh, pārvaldības reformas un tad eh, risināsim ārējās pārstāvniecības problēmas. Eiropas Savienības pamat intereses, tās pilsoņu, tās dalībvalsts pamat intereses ir tāda, lai mēs darbotos vienotāk, tā arī mēs varēsim labāk veicināt savus intereses uh, globālajā mērogā. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Līdz ar to šīs debatas varam beigt. Un nākamais punkts darba kārtībā ir pavisam cits. Proti, Odīkungs ziņojums pār 7.